Bien, mesdames et messieurs, nous commençons. Dāmas un kungi, atsāksim darbu. Lūdzu, es aicinātu jūs ieņemt savas vietas. Est-ce que je le vois Est-ce qu'il est là Ah oui, il est là, je le vois. Monsieur Schlitter, je... Schlitter kungs, jums ir vārds, lūdzu jums vārds. Yes. That... Jā, paldies priekšsēdētājiem. Es vakarien uzliku šādu papildus. Ah, es vienkārši aizmirsu vakarien parakstīties sēdz protokolā, bet es šeit biju ieradies. Es aicinātu tad protokolā to atzīmēt to. Paldies. <laughs> Très bien, nous le, ça sera fait. Merci, monsieur Schlitter. Nu, labi, tā arī izdarīsim. Paldies, Schlitter kungs. Kaisers kundze, lūdzu. Jā, paldies. Es mēģinu tās vēl tikt pie mikrofona. Priekšsādātās kundze, paldies jums. Es vēlos jums pajautāt. Es zinu, ka šie steidzamības jautājumi nav paredzēti šo nedēļu izskatīšanai, tomēr es gribu norādīt, ka Eiropas parlamenta priekšsādātājiem būtu jāiznāk klajā ar steidzamo prasību Indijas uh, varas iestādēm, pieprasot Balvana Singa kunga uh, uh, um, nāvsodu apturēšanu. Ir plānots, ka viņi varētu arī tātad šo nāvsodu izpildīt 31. martā. Mēs aicinām Eiropas parlamentu priekšsādātāju steidzami rīkoties, lai novērstu šo nāvsodu izpildi. Mums ir ļoti steidzami jārīkojas, un es aicinu līdz ar to priekšsādāt Šulcu rīkoties. Paldies! Šo prasību nodosim Eiropas parlamentu priekšsādātājiem. Ko tāds kungs lūdzu? Sirkas kungs lūdzu, es atvainojos. Jā, es vēlējos, lai atzīmēsēdz protokolā visus 23 um, Spānijas deputātus, kas arī piedalīsies šajā balsošanā, kur mēs izskatīsim globalizācijas pielāgošanās fondu. Uh, Līdz ar to mēs paužam un apliecinām arī solidaritāti Spānijas strādniekiem, darbiņēmējiem. Mēs redzam, ka šobrīd Spānijas valdība vājina darbiņēmē tiesības un konkrēti izskauž koplīgums, un mēs vēršamies pret to. Belmankungs, Bērmankungs, lūdzu. Godātā cienītā priekšsādātājs kundze, labrīt kolēģi. Es vēlos katrā ziņā izmantot šo iespēju un jums aicināt precīzi nosodīt valsts apvērsumu Malī un pieprasīt, lai tiktu atjaunota valsts konstitucionālā kārtība. Un līdz ar to sniegt un nepārprotamu atbalstu arī e, demokrātiskajām vēlēšanām, kas notika Senegālā. Un apsveicu jauno prezidentu. Labi, tagad ķeramies pie balsošanas. Un turklāt mēs balsosim uzreiz par Marīro ziņojumu, Matēra ziņojumu par, par pirmkārt, par Morēra ziņojumu starptautiskā kaučuku par, pret, atturās, pieņemts. Labi, tālāk ķeramies pie.